To šīs debats ir beigušās. Balsojums būs rītdien. Tagad pēc darba kārtības seko komisijas paziņojums par rotaļlietu drošumu. Un došu vārdu komisāram uh, komisijas viceprezidentam Ferhoidan kungam lūdzu. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten. Dāmas un kungi, godātie deputāti, pirms Ziemassvētkiem mēs diskutējam katru reizi par rotaļlietām. Tas ir laiks, kad cilvēki izrāda lielu interesi par rotaļlietu iegādi. Paldies, ka man ir iespēja šeit šodien runāt. Rotaļlietu drošība ir vienlīdz svarīga gan parlamentam, gan komisijai, gan padomei, un mēs kopā mēs esam vienojušies par to, ka šajā nozarē ir jābūt ļoti striktām drošības prasībām. Mēs esam saņēmuši informāciju arī, bet neko daudz mēs vairāk nezinām, kā tikai to, kas izriet no divām preses relīzēm, kas tika publicētas Vācijas presē. Un šī tēma, pat tad, ja mēs izmantojam tikai preses relīzes, ir tā vērta, lai tai pievērstu pastiprinātu uzmanību. Un mūsu analīze liecina, ka mums ir jātiek skaidrībā par četriem dažādiem jautājumiem. Uz pirmo jautājumu ir viegli atbildēt. Vācijas tehniskās uzraudzības birojs liecina, ka liela daļa no rotaļlietām, kas ir pārdošanā Vācijā, neatbilst Eiropas Savienībā spēkā esošajām prasībām. Un tas nozīmē, ka šādā gadījumā šai valstī ir tūlīt pat jāinformē pārējās dalībvalsts un arī Eiropas komisija, lai var tikt veikti pasākumi un rotaļlietas izņemtas no tirgus. Tāpat, uh, lai, uh, tāpat ir nepieciešams noteikti importa aizliegumu. Un es ceru, ka Vācijas iestādes ļoti īsā laikā ar šo informāciju nāks klajā, un ja būs nepieciešami importa vai ievešanas aizliegumi, tad komisija arī sniegs savu atbalstu. Bet, kā es jau teicu, konkrēti informāciju ārpus tās, kas bija presē, mēs komisijā neesam saņēmuši. Un šeit mēs runājam arī par jomu, kurā Atbildīgās ir dalība valstis proti par tirgus uzraudzību, arī saskaņā ar, ar rotaļlietu direktīvu. Dalība valsts ir tās, kurām ir jāuzrauga produkti, kas tiek laisti tirgū, un ja netiek nodrošināts, ka Vācijā tiek īstenota jaunā rotaļlietu direktīva, tad Vācijas valdība ir pirmā, no kuras mums ir jāprasa atbildība. Pieņemot rotaļlietu direktīvu, Eiropas parlaments ļoti daudz diskutēja, un mēs arī balsojām par obligāto rotaļlietu certificēšanu, ko veids trešā iestāde. Priekšlikums nāca no Vācijas, no Vācijas tehniskās uzraudzības birojiem. Šis priekšlikums tika noraidīts, jo šāda certificēšana, ko veiktu trešā iestāde, neradītu nekādu papildus drošību, jo pētīts jau tiktu rotaļlietas prototips, bet kā mēs zinām, rotaļlietu nozarē ir, ska, ir jāzina, vai normas tiek ņemtas vērā un ievērotas visā ražošanas un piegādes ķēdē. Un Arī rotaļlietu nozarē mēs turamies pie principa, ka ražotājs ir atbildīgs par to, lai produkts būtu izstrādāts saskaņā ar esošajiem, esošajiem likumiem, un tas attiecās uz jebkurām rotaļlietām vienalga, kur tās arī tiktu laistas tirgū. Un ja tas nav nodrošināts, tad ir jāveic pasākumi, lai dalībvalsts uzlabotu savu ražošanas, savus ražošanas apstākļus. Es šeit runāju par Ķīnu, un komisija ar to, komisija darījusi Ķīnai zinām, kādi ir mūsu noteikumi attiecībā uz rotaļlietu laišanu tirgū, un kas ir jāmaina ražošanas apstākļos. Trešais jautājums attiecās uz ķīmisko un indīgo, citu indīgo vielu klātbūtni rotaļlietās. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Kad mēs strādājām pie rotaļlietu direktīvas, tad mans, mans norādījums bija izstrādāt visstingrākās normas šajā ziņā, un manu nostāju atbalstīja arī padome un parlaments. Tas nozīmē, ka noteiktās robežu vērtības, kas stāsies spēkā 2011. gadā, eh, direktīvas pieņemšanas laikā pilnībā atbilda jaunākajiem zinātnieku atzinumiem, bet zinot, ka mēs šeit sastopamies ar tādu kā evolucionāru procesu, jo zinātne jau nestāv uz vietas. Mēs apzināti kopīgi vienojāmies par to, ka jauni zinātnieku atzinumi, kas liecina, ka pastāv riski, kas līdz šim nav konstatēti, uh, ka šie, šie normatīvi direktīvā var tikt izmainīti, turklāt izmantojot ātru procedūru. Atbildīgā zinātniskā komisija arī ir uzņēmusies atbildību, proti tai jāveic attiecīgā uzraudzība un analīze. Vācijas lauksaimniecības un patērētāju aizsardzības ministre man rakstīja vēstuli par šo jautājumu, un runa tajā bija par kadmija klātbūtni rotaļlietās, un ne tikai, bet arī citu smago metālu klātbūtni, un es devu norādījums, ka zinātniskajai komisijai ir jāiepazīstas ar šo informāciju, un direktīva pat vēl nebija stājusies spēkā, kad to jau bija nepieciešams atjaunot un aktualizēt. Otrs gadījums ir mazliet sarežģītāks, varbūt nebūs tik viegli izstāstīt. Runa ir par policikliskajiem aromātiskajiem ogļu ūdeņražiem. Uh, un tie mums ir ikdienas uh, mūsu gaisā, ko mēs elpojam, un vidē, kurā mēs uzturamies. Arī šajā gadījumā mēs esam saņēmuši informāciju, proti, ka šie policikliski aromātiskie ogļūdeņraži iespējams ir tik augstā koncentrācijā, ka mums būs jāveic grozījumi attiecīgajā direktīvā. Tātad es vēlreiz uzsveru. Tā ir problēma, ko mēs politiskā līmenī nevaram atrisināt. Tie ir tehniski jautājumi, kas ir ļoti daudz plākšņaini un sarežģīti. Šeit mēs izmantojam uh, biologu un uh, zināt, citu zinātnieku atziņas un analīzi. Mēs nevaram paši vienkārši tā situāciju novērtēt. Mēs esam atkarīgi no informācijas, kādu mums sniedz speciālisti, un mums ir jāuzticas viņiem. Mēs zinām, ka arī zinātnē notiek tā, ka kāda dogma vai pieņēmums, kas eh, jau izsenis ir atzīts par pareizu, tomēr izrādās aplams. Un e, mēs kā politiķi, mēs nevaram pieņemt lēmumu situācijā, kurā strīdas zinātnieki savā starpā. Un tā ir problēma, ar ko mēs kā politiķi sastopamies. Tur neko nevar darīt. Mēs varam tikai piedāvāt rekomendācijas, proti sekot, darīt to, ko mums iesaka zinātnieki. Es ļoti nopietni izturos pret šo jautājumu. Un jebkura mazākā, sīkākā informācija par jaunām zinātniskām atziņām komisijā tiek izvērtēta ļoti, ļoti rūpīgi, un ar to iepazīstas arī attiecīgā zinātniskā komisija. Un pēdējais punkts, kas man, par ko man runāt, ir ļoti nepatīkami. Institūts, kas atrodas vienā no dalību valstīm, no tā tomēr es sagaidītu, ka runājot par šo aromātisko uh, ogļūdeņražu klātbūtni riepās, tad šeit normas tika noteikta simtreiz stingrākas nekā tas ir nepieciešams. Vismaz tā uzskatīja kāds riska novērtēšanas institūts, kas atrodas vienā no dalību valstīm. Uh, un vēl pirms rīč pieņemšanas mēs sastapāmies ar gadījumu, kurā tika izmantota robežvērtība vienai vielai. kas tika attiecināta arī uz simtiem citu vielu, kas tiek izmantots vai kas, tiek, kas piedara pie šīs pašas vielu grupas. Uh, Tātad līdzīgi kā gadījumā ar riepām, arī rotaļlietu gadījumā mūsu e, orientējošā vērtība, pēc kuras mēs vadāmies, ir vismazākais, vismazākais pieļaujamais rādītājs. Un kopumā Runājot par rotaļlietu direktīvu, mēs esam izveidojuši instrumentu, kurā ir ņemtas vērā visjaunākās, labākās atziņas, visjaunākās iespējas, kādas zinātne mums piedāvā, un mūsu nolūks šeit bija nodrošināt vislielāko drošību. Paldies! Sirsnīgs paldies, komisārkungs! Un tagad runātāju politisku grupu vārdā. Pirmais runās EPP grupas vārdā Švāba kungs. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdus kundz, komisāra kungs. Sirsnīgs paldies par skaidro runu un jūsu nopietno attieksmi attiecībā uz šīm robežvērtībām pieļaujamām. Tādēļ EPP grupas vārdā grib teikt, un arī taisnīgs kundze mēs bijām referenti attiecībā uz rotaļu direktīvu. Es gribu skaidri pateikt, ka mēs arī gribam pilnīgi aizsardzību attiecībās visām bīstamām vielām iegūt un saglabāt, un mēs apzināmies, ka mums ir īpaša atbildība par savu bērnu veselību, līdz to par savu nākotnu, un īpaši pirms Ziemassvētkiem jūs arī uz to norādījāt, komisārs Kungs, vecākiem un vecvecākiem jāvar būt pārliecinātiem par to, kuras rotaļlietas ir drošas, kuras viņi var pērcējiem, pircējiem bērniem. Tādēļ es aicinu uh, dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes, īpaši Vācijā, uh, Eh, pildīt savus pienākumus un bīstams rotaļietas izņemt no tirgus. Eh, trešo pušu certifikāti cīmēs neļau, nepieļaujam attiecību uz rotaļietām, par to mēs laikam vienojamies toreiz. Kas attiec uz uh, robežvērtībām, jūs jau par to minējāt, uh, pirms gada bija vispārīgs aicinājums, es jums rakstīju par to un aicināju jūs uh, komisijas zinātnisko uh, uh, palātu izmantot, un līdz to arī zinātnieki no Vācijas ir eh, izteikuši viedokli. Štutgards eh, eh, institūts ir izteicies citai, ka jaunās direktīvas augstākās robežvērtības un salīdzinājums ar DIN EN 713 robežvērtībām ir Eh, profesionālā viedokļa grūti vērtējams, eh, cik tāds beidzas. Dāmas un kungi, es jums eh, ceru, ka ar to kļūs skaidrs, ka šeit nav runa par to, ka zinātnieki nav vienkārši slinki šodien pārbaudīt, bet tiešām ir sažģīts strīds starp ekspertiem. Uh, ko acīm redzot viens Vācijas institūts īpaši agresīvi ved, tad eh, to mēs aicinu komisāru kungs, lai jūs darītu visu, kas jūs rīcībā, lai šos zinātniskos institūtus uh, eh, savas kopā, lai mēs gal galā varētu panākt vienprātīgu zinātnisku pozīciju, kas ir uh, eh, nopieņemama. Paldies! Nākamā būs S un D grupas vārdā ar aptīku un divpus, divas minūtes. Paldies, priekšsēdis kundze, katru gadu ap šo laiku. Vecāki e, pērk dāvanas, īpaši jau rotaļlietas bērniem. Piemēram, šo, ko es tagad šeit tur rokā. Tā varētu būt viena no 104 rotaļlietām, ko Vācijas federālais institūts e, bīstamo rotaļlietu e, jautājumos ir publicējis kā bīstam. Jūs, eh, komisārkungs, arī eh, labi ziniet šo institūtu un eh, atbildība arvien tiek nogrūsta uz zinātniekiem. To es tagad dzirdēju atkārreiz. Un arī skaidri izskanēja tas, ka katrā jaunā direktīvā ir jauni elementi. Līdz ar to arī jaunas atziņas. Bet institūts, Vācijas federāls institūts veic labu darbu, tas tomēr jāatzīst. Runājot par 2011. gadu ķīmiskās vielas, šī direktīva eh, jāīsteno tikai līdz 2014. gadam un 17. decembrī eh, šo ceturtdienu katra dalībvalsts komisijai iesniegs savu plānu tirgus uzraudzībai, arī tam būs tiešas sekas attiecībā uz eh, Ziemassvētku pirkumiem un uz mūsu bērnu veselību. Tātad mums vienkārši jāgādā par to, lai nebūtu katru gadu no jauna ap šo gadu laiku Uh, šī diskusija par rotaļlietu drošību. Patiesībā šie jautājumi visu gadu ir svarīgi ne tikai pirms Ziemassvētkiem. Tas ir komisijas uzdevums. Uh, paldies. Tagad daudz grupas vārdā Kreutzmann kungs, divas minūtes. Priekšsēdz kungs, komisāra kungs. Vācijas Federālā institūta riska novērtēšanā vērtējums, ka vēža vēcinošas vielas attiecībā uz šīm vielām alārā princips jāpiemēro tātad, cik vien maz e, saprātīgi iespējams e, risks, to atbalsta arī ALDE grupa komisija, arī tas būtu jāņem vērā un pēc tā jādās terēškārt. Mēs aicinām komisiju, kā līdz rotālajai direktīvas īstenošanai no dalībvalsts puses līdz 2011. gadam robežvērtības tiek noteikts tāda, lai kāda veida eh, veselības apdraudējums bērniem attiecību no mīkstināšanas vielām eh, tikt izslēgt. Ceturkārt, eh, potenciāli vēzi veicinošas vielas vai ģenētisku mutāciju veicinošas vielas vai uh, uh, Tas viss ir e, jānodrošina, ka e, e, šīs robežvērtības ir tādas, ka tas netiek pieļauts rotaļlietēs. Pirmkārt, tirgus uzraudzībai jābūt efektīvākai, jo pārasti pārsniedzot ES pieļautās robežvērtības, tas notiek importa ceļā. Taču efektīvāk tirgus uzraudzība ir iespējama Um, pie tās pieder arī uh, ES saražoto uzraudzību seškārt ir absolūti nepieņemam, ja tiešām tas tā ir, ka attiecībā uz importiem uh, uh, it kā ir spēkā mazāk importi nekā, piemēram, Amerikā. Taču Vācijas patērētāju ministrs Ilzas Aigneris drauds vajadzības gadījumā pašai aizliegt tā saucamās indīgās e, rotaļlietas, manuprāt, ir nepareizi un tas neradīs nekādu uzticību Eiropas e, rotaļlietu tirgumu. Nacionāls populisms tikai e, kaitē mums visiem un arī Vācijas federālajai valdībai. Paldies, tagad zaļo grupas vārdā Haidru 2,5 minūtes no mikrofona. Paldies, priekšsēdus kundze, komisāra kungs. Šo debatu mēs pieprasījām tieši tādēļ, lai varētu noskaidrot, eh, kas tad nu ir eh, pamatots attiecībā uz šiem priekšlikumiem, eh, pārmetumiem, kas ir tikai lēts populisms komisāram varbūt vajadzēja griezties pie preses ātrāk, bet ja šīs debats šos jautājumus atrisinās, arī mēs būsim apmierināti. Es apsveicu jūs paziņojumu, ka jūs attiecībā uz uh, eh, smagiem metāliem un mīkstinātiem veicat pārbaudas. Tas ir tiešām nepieciešams norādes to, ka uh, bērnu saslimšana zem 15 gadiem vecuma līdz 1989. gadam līdz 2006. gadam ir eh, pieaugusi pa vairāk nekā 50%. Ļaunprātīgi tum audzēji ir bērnu otrs lielākais nāls cēlons. Tādēļ mums ir jārēģē eh, strauji un eh, izlēmīgi. Ja Vācijas šī institūta riska pētniecībai pētījums parāda, ka eh, rotālī direktīva neaizsargā pietiekošā mērā no vēzveicinošu Eh, mīkstinātāji, eh, tad nevar taču eh, to pieļaut. Nevar būt tā, ka bērns rotaļoties stunda, rotaļiet simt reizes vairāk šīs vēžvēs no tās vielas uzņem nekā piepējot cigareti. Tā, šāda situācija taču vajag varētu novērst. Eh, acim redzot, šeit eh, ir runa arī par rotalietas eh, cēnu, bet to nevar atstāt šīs problēmas risinājumu tikai tirgs ziņā. Ja runa par bērnu drošības apdraudējumu, tad politiķiem jārīkojās un jāpaukstina attiecīgi sliekšņi. Protams, ka politiķi, e, e, dalībvalsts atvainojas, ir atbildīgs par tirgus uzraudzību un nevis parlaments Eiropa komisija. E, un šeit mums ir tiešām jāaicina Vācijai nopietni uztvert savu tirgus uzraudzību šajā jomā un rīkoties, bet tas nenozīmē, ka arī mums nav jārīkojas, ja pastāv šaubas, ka mūsu robežvērtības neatbilst zinātnes jaunākiem atziņām. Tad es ceru un gaidu, ka ko, jaunā komisija izstrādās pēc iespējas drīzāk priešlikums un tos iesniegs parlamentā un tad komitoloģijas procedūrā kurā mēs varēsim attiecīgās robežvērtības pie, pielāgot. Paldies! Tagad nākamie runātāji. Eh, vispirms Taisins Kundze, divas minūtes lūdzu. Ja, dankjewel, eh, voorzitter, geachte commissaris, voorzitter. Paldies, priekšsādātāji, komisārkungs. Dāmas un kungi. Bērnu drošība, kas ir vismazākie. Ja Patērētāji mūsu politiskajai grupai ir ārkārtīgi svarīga. Un tāpēc mēs vēlētos pavisam noteikti sadarboties ar komisāru, ar padomi un ar kolēģiem no visām grupām, lai pirmajā lasījumā jau pieņemtu šo priekšlikumu. Esmu pārliecināta, ka mēs esam izstrādājuši ļoti striktus noteikumus visstriktākos noteikumus pasaulē, pat striktākus nekā ASV. Un uh, te runa ir tieši par šiem party certification, kur runa ir par uh, ķemiskām substancēm, ķemiskām vielām, kas ir uh, rotaļlietu sastāvā, un mēs pagaidām esam aizlieguši ķemiskās vielas vispār ar ļoti īsu pārejas periodu. Šis ir visīsākais periods eh, no tā, ko mums prasīja rotuļlietu ražotāji. Ja mums ir nepieciešams šeit kaut ko mm, grozīt, tad mēs varam to darīt ar kompioloģijas procedūras palīdzību, bet jā. Ja viss ir kārtībā, tad tomēr vajadzētu uzstāt uz drošības jautājumiem. Es uzmanīgi noklausījos, ko teica komisārs, un es domāju, ka viņam ir taisnība. Tāpēc mums vienkārši ir jāuzrauga tirgus, un mums ir jājautā, lai tirgus ir pietiekams un ka mums nevajag satraukt iedzīvotājs. Paldies! Schaldemose, kun 5 minutter. Tak til dig, herr kommissær, for din indledende Paldies priekšsadatai. Es vēlētos pateikties arī komisāram par viņa uzrunu. Ja es jūs pareizi saprotu, tad jūs vēlētos, lai mēs veicam pētījumu, lai noteiktu, kādā mērā ir bīstamas vielas mm, rotaļlietās, kuras tika izpētītas Vācijā, un tiešām jums ir taisnība. Uh, ja ir šaubas par to, vai mūsu bērni nav apdraudēti, tad tiešām mums ir ļoti ātri jādarbojas. Un tad jautājums ir par to, vai mums tiešām ir iemesls ja kaut ko darīt. Jā, jo ir tādi pētnieki, kas sākā. Uh, ka nav tādas eh, pilnīgas drošības. Mēs varam būt pārliecināti vienīgi par to, ka neviena viela, kas tiek izmantota plasmasas ražošanā, rotaļlietās netiek lietota. Nu, es nezinu, vai tas ir pietiekami strikti. Pirms pusotra mēneša uh, Mēs tieši nodarbojāmies ar vienu pētījumu, ko mums piedāvāja komisija par tirgus kontroli. Un jā, tiešām tas ir uzdevums, kas ir jāveic dalībvalstīm. Eh, viņiem jā, dalībvalstīm jāpārbauda, vai tiesība akti attiecībā uz tirgus kontroli darbojās taču tikai um, divas dalībvalstis nolēma piešķirt finansējumu šīs kontrolas uzlabošanai, tāpēc mums ir jāpanāk, lai šie jautājumi tiek labāk skatīti. Es ceru, ka komisija to nodrošinās. Paldies! Tack så mycket ordförande och jag vill tacka kommissionär Paldies, priekšsētātāji. Es vēlētos pateikties komisāram Ferhoiganam, kurš šeit ir ieradies, lai informētu parlamentu par šo svarīgo tēmu. Mēs šeit esam ļoti liels atbildības priekšā, jo ja mēs nedrīkstam pakļaut savu bērnu veselību nekādam nemazākajiem riskam. Tādēļ. Komisāra kungs, kad jūs runājāt par šo pirmā lasījumu balsojumu un arī um, runājot par balsojumu plenārsēdjā, jūs atceraties, ka bija politiskās grupas, kas izteica, piemēram, problē, eh, mm, mm, priekšlikumus par trokšņa līmeņiem, un tad komisija teica, ka tas bija pārāk augsts līmenis. Un e, tad jūs teicāt, ka jūs piedāvāsiet standārtu uh, īsiem un gariem trokšņiem, un es vēlētos uzzināt, ko jūs pie tā esat uh, paveikuši, jo es nevēlētos, lai rotaļlietas radītu ausu problēmas bērniem. Tad vēl es vēlētos runāt par brīdinājuma zīmju izmēru uz rotaļlietām un uz burtu izmēru uz šīm etiķetēm. Vai e, komisija noteiks cik lieliem burtiem tur ir jābūt minimāli. Paldies, un tagad Hanslikas kundze, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Visi šie jautājumi pirms Ziemassvētkiem ir īpaši svarīgi pirms Ziemassvētkiem, kad mēs meklējam dāvanas mazajiem. Man liekas, ka pašlaik mēs Eh, strādājam pie svarīga dokumenta, kura mērķis ir palielināt rotaļlietu drošību, un lai arī uz rezultātiem vēl ir mazliet jāpagaida, es esmu pārliecināta par to, ka šie rezultāti būs ļoti labi, jo šī iniciatīva mudina uzņēmējus ņemt vērā izmaiņas, kuras mēs no viņiem pieprasam uh, ir tādas rotaļlietas, kas Eiropas Savienības tirgu tiek um, iz, um, atsaukt. Dziecięce dostępne na rynku europejskim są bezpieczne. Dziękuję. Dankeschön. Nächste Rednerin ist Frau Weisgerber. Paldies. Nākamā runātā Vēsgarbers kundze. Paldies, priekšsēdētā komisāra kungs. Paldies par jūsu skaidrajiem vārdiem. Rotaļlietu direktīva kopumā ļāva uzlabot mūsu bērnu drošību, un mūsu nolūks bija radīt ļoti stingru likumdošanu, kas būtu spēkā visā pasaulē. Bet tagad mēs redzam, ka Vācijas riska novērtēšanas institūta pētījumi liecina par to, ka drošība tomēr nav pilnīga. Jautājums ir, vai institūta speciālistiem ir taisnība vai nē. Mums ir jātiek skaidrībā par to. Uh, un mūsu bērnu drošība mums ir ļoti būtiska, un es saku jums lielu paldies, komisāra kungs, bet es domāju, ka darbam ir jānotiek ātrāk. Jūs teicāt, ka līdz nākamajam gadam jūs iegūsiet rezultātus. Darbam ir jānotiek ātri, un kā tas var būt, ka šis institūts ir tik ļoti novilcinājis savus savu atziņu darīšanu zinā. Paldies, Papa Nikolau kungs. Paldies. Pēdējo gadu laikā 36 bērni tika operēti, jo bija spēlējušies ar Eh, no kaut kādām rotaļlietām. Viena trešā daļa rotaļlietu satura kaut kādas indīgas ķīmiskas vielas, par to liecina statistika. Un jautājums ir, kāpēc mums neizdodas šeit garantēt drošību? Mums ir vajadzīga efektīvāka kontrole un profilaktiski preventīvi pasākumi, lai rotaļlietas tiktu kontrolētas pirms tās vispār nonāk pārdošanā bērni tagad uh, ar prieku gaida Ziemassvētku dāvanas, un mums ir jāpanāk, lai dalība valsts uzlabotu rotaļlietu kontroli. Paldies! Tagad atkal došu vārdu komisāram Ferhoigenam. Priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, es priecājos par vienprātību, kas eh, kļuva zinām šajās debatēs. Un ļaujiet man pateikt vienu lietu. Ir darīšana ar vienu zinātnisku institūtu, Vācijas Federālo institūtu risku pētniecībai, kas kopš kāda laika uh, uh, uh, rada tādu nepatīkamu iespēju, ka viņi eh, satracina sabiedrību komisiju un cits es institūcijas neinformēt nemaz par šiem saviem secinājumiem. Vērtējiet paši. Vienīgais, ko es par to zinu, ir tas, ka šī institūta tālākais finansējums no Vācijas federālā budžeta pat labam tiek diskutēts, un varbūt tas ir viens paskaidrojums tam, kādēļ institūts intensīvi e, vēršas pie sabiedrības, gan īpaši necenšoties e, arī e, panākt to, lai, mē, lai tā kliedzošie paziņojumi būtu reāli pārbaudījumi. Varbūt, ka kāds man pārprat, bet Arī mēs kaut ko tikai presē izlasām, mēs to uzskatām par norādu uz iespējām jauniem zinātniskiem atzinumiem. Un es to esmu jau nodevis tālāk zinātniskajai komitejai, tātad šis aicinājums, kas te man izskanēja, man nav nepieciešams. Tajā brīdī, kad es saņemu jebkādu norādu uz to, ka varētu būt jauna zinātniska atzinuma attiecībā uz rotaļlietu drošību un pieļaujamām robežvērtībām, zinātniskajai komitejai tiek uzdots ar to nodarboties. Bet jūs eh, teikt vēlreiz, dāmas un kungi, jūs nevarat no mans prasīt un es nevaru no jums prasīt, ka jūs tagad izlemsiet, bet strīds starp zinātniekiem par metodēm. To nevar es, to nevarat jūs, un es te nevaru neko citu darīt kā to, kā teikt jums, ka šī metodas, metožu jautājuma attiecībā uz robežvērtību mērīšana intensīvi šeit parlamentā, padome un komisijā ir tikus diskutēta. Un šī Vācijas institūta atzinuma eh, tiem nepiekrīt neviens cits Eiropas Zinātniskais institūts. Ja jūs uzskatiet, ka man būtu bijis pienākums viena institūta atzinumiem sekot un visu pārējo nē, tad varat man to teikt, varat man par to pelt, es šo atbildību nevaru uzņemties, un neviens no jums to arī nevar. Bet es teikšu vēlreiz. Ja būs jebkādas jaunas atziņas, tad procedūra tiek iedarbināta, diemžēl, cienījumā kundze, kā nu bija vārds. Kāds teica, atvainojiet, kāds no jums teica, ka, laikam Vaisgebris kundze, ka vajadzētu ātrāk tam notikt. Neiet ātrāk, nevar. Uh, Runa ir par ļoti sarežģītiem zinātniskiem jautājumiem. Šeit ir jāpārbauda šī informācija ļoti rūpīgi. Ir nepieciešams, piemēram, varbūt jūs to nemaz nezināt, veikt uh, eh, plašu mērogu izmējams ar uh, dzīvniekiem, uh, lai šīs atziņas pārbaudītu. Jūs nevarat zinātnieks piespiest zināmā laikā uh, nonākt pie secinājuma. Tas neiet, atvainojiet. Tādēļ man jums jālūdz vienkārši pieņemt uh, kā faktu, ka es jums saku, ka zinātniskā uh, komiteja sacījusi, ka līdz nākamā gada vidum viņi mums dos pamatots uh, uh, atzinums, un tā tas arī būs, un uz šī pamata komisija nekavējoties uh, izstrādās jauns priekšlikums, ja tiešām ir jauna atzinuma, lai tas būtu pilnīgi skaidrs. Kreutzmann kungs uh, vismazākā iespējamā riska piemērošanas princips ir spēkā. Un eh, tādēļ man nav nepieciešams eh, Vācijas institūts riska pētniecībai, izpētēji. Eh, un attiecīgie secinājumi, kurus jūs izdarīt, izpildīt. Rīles kundze, jūs sacījāt, ka man vajadzēja ātrāk vērsties pie preses. Jūs varbūt pārsteigts, ka jūs dzirdēsiet, ka es to esmu arī darījis. Un es arī neuzskatu, ka tas, ko es šeit parlamentā šovakar teicu, uh, Eiropas un īpaši Vācijas mēļos tiks atspoguļots, tā arī man lietišķā un, manuprāt, eh, mierīgais paziņojums par to, kas eh, īsti ir un nav to Vācijas mediju īpaši neņem vērā, bet es šo paziņojumu esmu izdevis un eh, es labprāt jūs arī šo tekstu varu nosūtīt. Deisen kundze, mums ir visstingrākā pasaules likumdošana, par to arī ar to varam lepoties, un šī komisija neviena, no neviena visā pasaulē neļaus pārspēt sevi attiecībā uz rotaļiet drošības līmeņa pacelšanu visaugstākā iespējamā līmenī. Šāda Mozes kundzei tikai var piekrist. Dalībvalstu atbildība tirgus uzraudzībai nedrīkst tikt apšaubīt, es pilnīgi jums piekrītu, ka implementācijas jautājums šeit būs uh, absolūti izšķirošs un arī šeit mēs esam attiecīgi solis spēruši. Gal galā Heidas kundze izdeva gal, beigās ļoti svarīgi jautājumu attiecībā uz standartiem. Dažādām jomām jūs minējāt divus piemērus. Trokšņa uh, avoti, piemēram, attiecīgie aicinājumi ir nosūtīti Eiropas standartizācijas organizācijai, bet attiecībā uz standartiem eh, nav sādā kā ar citiem zinātniskiem eh, pētījumiem. Jūs nevarat eh, pavēlēt tos izdarīt nedēļas vai mēnešu laikā. Tam ir vajadzīgs savs laiks, bet visi šie standarti, pa kuriem mēs runājām, pie visiem tiem tiek strādāts un saulēcīgi mēs tos iegūsim. Un tie arī mums ļaus precīzi salīdzināt e, izstrādājums un tirgus uzraudzību e, uzlabot. Kas attiecas uz pēdējo, ko es vēl gribētu pieminēt, Eh, zīdaiņu sēdeklīši, pa kuriem te bija runa un ku, attiecībā uz kuriem eh, ASV izrādījās drošības problēmas, tās nav rotaļlietas. Tad, tad jau uz tiem neatiec rotaļlietu direktīva, uz tiem attiec vispārīgā uh, izstrādājuma drošības direktīva. Šeit arī mums nav jākaunās no amerikāņiem uh, Eiropas sistēma attiecībā uz izstrādājumu vispārīgo drošību pēdējo gadu gaitā arvien. Uh, Eh, ir eh, uzlabota, un ja Eiropas tirgu parādās nedroši izstrādājumi, tad mēs diezgan droši tagad varam rēķināties ar to, ka tiešām viss pārējās dalībvalsts par to tiek informētas, un komisija arī spērs attiecīgos soļus. Paldies par uzmanību. Paldies, komisāra Ferhoigen kungs, līdz ar to debates ir beigušās. Dārgie kolēģi, nākamā sēde būs rīt otrdien 15. decembrī no 9 līdz 13, no 15 līdz 20 un no 21 līdz 24. Darba kārtība, kā jūs attiecīgajā dokumentā.